un grozījuma iesniegšanai no politiskajām grupām. Termiņš ir trešdiena, 15. septembris, 2012. šogad. Tāpat gribu jūs informēt, ka tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, tiks parakstīti, un tos parakstīšu trešdien. Parakstīšu trešdien septiņus tiesību aktus kopā ar padomus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 Jā, tas tā ir, ka brieduma procesam ir uh, dažādi ātrumi. Tautas uh, partijas uh, politiskās grupas vārdā es varu teikt, ka mūsu auglis būtu nobriedis pieņemt lēmumu, bet mēs vēlētos, lai šis uh, ziņojums tiktu arī likts uz uh, balsojumu un lai to varētu pieņemt arī jau šajā nedēļā. Činkuje. Paldies, saka priekšādātājs Vēber kungam. Tātad tagad balsosim. Kas ir par? par eh, iesniegto lūgumu pārcelt balsojumu ziņojumu apspriešanu. Kas ir par? Un galo kundze ziņojumu pārcelšanas vēlāku laiku. Paldies. Kas ir pret? Domāju, ka jāpārbauda elektroniski šis balsojums, un tāpēc ko, lūdzu, godātie deputāti, sākat balsot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Balsojuši 276, 140 par ziņojumu pārcelšanu, 135 pret. Tātad pieņemts. Šis priekšlikums ir pieņemts un galvākonas ziņojumu izskatīšanu pārlikt uz vēlāku laiku. Uz nākamo plenārsēdi. Nav nekāda ierosināta izmaiņa darba kārtībā otrdienai un trešdienai. Attiecībā uz ceturtdienu Gribu jūs informēt, ka Eiropas konservatīva un, konservatīva un reformistu grupa ir lūgusi debatas eh, par cilvēktiesību pārkāpumiem, demokrātiju un tiesiskumu ceturtdienā nomainīt uz šāda veida dematēm. Pirmām kārtām apspriežot situāciju Zimbabvē, Venecuēlā un pēc tam Ziemeļkorejā priekšlikums tātad mainīt šo secību valstīm. Tagad došu vārdu Kalenen kungam, kas eh, iz, iz, pārstāvēs šo priekšlikumu izvirzītājus. Uh, priekšsādātājs domā, ka šis nav īpaši pretrunīgs līgums. Vēlējāmies šo kārtību secību mainīt ceturtdienas kārt debatēs par cilvēktiesībām tikai tāpēc, lai Zimbabve būtu pirmā, pēc tam Venecijā, pēc tam Ziemeļkoreja. Mēs nevēlamies nekādā veidā arī tādā veidā uzsvērt kaut kādu nozīmi vai nenozīmi. Nē, ne, visi šie jautājumi ir svarīgi. Vienkārši vēlamies runāt par Zimbabvi vispirms. E, Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Tagad balsosim par šo priekšlikumu bet pirms varam balsot, gribu izteikties, gribu lūgt izteikties kādu, kas atbalsta šo priekšlikumu. Paldies, saka deputāts. Kā jau kolēģis uzsvēra, šis secības maiņa nav saistīta ar to, ka tiek pievienots vai izņemts kāds punkts, ko apspriežam, vienkārši tā ir secības maiņa. Uh, un tāpēc domāju, ka priekšlikumu varam pieņemt. Paldies, saka priekšsādātājs. Vai ir kāds, kas vēlas izteikties pret šo ierosinājumu? Lūdzu. Priekšādā varbūt atļausiet uzdot uh, jautājumu mīļam kolēģim Kalenanam. Pasakiet mums lūdzu, kādēļ deputātiem būtu vieglāk, ja vispirms būtu diskusijas par Zimbabvi. Kuram deputātam gan tas būtu vieglāk? un labāk. Tas ir ļoti būtisks uh, izšķirošs kritērijs mums. Es gribētu atkārtot to vēlreiz. Kādēļ? Kas ir tas īpašais iemesls vispirms diskutēt par Zimbabvi? Kas var būt īpaši vieglākas diskusijām? Lūdzu. Lūdzu, kolēģi Kalnenkungs, jūs varat atbildēt deputātam Šulckungam. Šulca kungs, jūs man esat nolicis ļoti sarežģītā situācijā, man nav pilnīgi nekādas priekšstat par to. Man lūdza Van Orden kungu vārdā izteikties, viņš nevarēja šeit ierasties, un man lūdza vienkārši šo priekšlikumu šeit likt priekšā, un es līdz ar to nezinu, kāds ir pamats šai secības maiņai. Nu, protams, vislabākā politika attiecībās ar Šulca kungu vienmēr ir izgodīgums, tāpēc tāds arī esmu. Priekšsēdētājs eh, turpina, tātad balsosim, kas ir par šo secības maiņu parādu. Paceliet lūdzu rokas. Paldies!